pasākumā pieņemtie dokumenti ir pievienoti mūsu dokumentiem vai ir kādas iebildes? Nē, tāda nav, līdz ar to protokols ir apstiprināts.